Komisijas eh, vicepriekšsēdētājs augstās pārstāvis ārlietās drošības politikas jautājumos paziņojumos. Sveicam, Margarīni kundze, mūsu sēžu zālē vārds jums. Thank you. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es gribētu citēt 38. Eh, pāntu, kurā ir rakstīts, ka Eiropas Savienības eh, augstiem pārstāvim ārlietu un drošības politikas jautājumos regulāri jākonsultēs ar Eiropas parlamentu par galvenajiem aspektiem un eh, izvēlēm kopējā drošības un aizsardzības politikā un jāinformē parlamentu par to, kā šīs politikas attīstas. Eh, tātad šiem augstiem pārstāvjiem ir jānodrošina, lai Eiropas parlamenta viedoklis tiktu attiecīgi ņemts vērā. Sākumā es gribētu norādīt, ka uzskat, ka pēdējā gada laikā mums ir izdevies eh, veiksmīgi to nodrošināt. Mums ir regulāras konsultācijas, uzklausīšanas eh, Eh, jaunākās informācijas aktualizācija un eh, mēs runājam par mūsu politiku. Tā tad ir dialogs, bet eh, lai viss būtu skaidri un arī godīgi izsakoties priekšsēdētā gribētu teikt, ka man ir grūti pieņemams tas, ka notiek piecas debatas šovakar šeit parlamentā. Mums ir divu ar pusstundu iekavēts laiks. Man liekas, ka tas nerespektē ne manu, ne jūsu darba laiku. Tāpat laikā gribu teikt, ka šogad Šis gads ir bijis ļoti tāds prasīgs. Eh, darbs ar Irānu ir bijis ļoti prasīgs, eh, īpaši Sīrijas jautājumā pēc Parīzes uzbrukumiem. Eh, Dalība valstis iedarbināja 42. pāns 7. daļu pirmo reizi mūsu pastāvēšanas vēsturē. Un mūsu reakcija uz bēgļu krīzi arī ir ehm, likums izveido dažādus uh, instrumentus, operācijas Sofija, tālāk Trust fonds Āfrikai, tāpat uh, finanšu palīdzību skolām, bēgļu nometnēs, uh, ekonomiskais nolīgums uh, Jordānu un Libānu, tātad to visu mēs esam izveidojuši Londonas konferences ietvaros. Turpmākais mēnesis būs ļoti izaicinājumi pilns. Uh, ASV uh, vēlēšanu gadi tiek uzskatīti par tādiem kā pārējais gadiem, bet, nu, jāsaka, tas nebūs nekāds eh, pārējais gads Eiropas Savienībai, gluži pretēji. Mums rodas tāda kā iespēja, kura arī drīz varētu aizvērties, un mums jau attiecīgi jārīkojas. Šajās debatēs es eh, vērsīšu uzmanību uz mūsu īstermiņa prioritātēm un izvērsīšu vispārīgāku diskusiju par ilgāku laika termiņu, par mūsu globālo stratēģiju. Par šiem jautājumiem mēs runāsim vēlāk šovakar un jāsaka, ka es nesaprotu, kāpēc notiek divas eh, debates par eh, diviem jautājumiem, kas ir ļoti līdzīgi, tā ka es gribētu aicināt jūs turpmāk eh, izvairīties no šāda veida atkārtošanās un izmantot mūsu laiku efektīvāk tālāk par prioritātēm. Eh, tuvējos austrumos un ziemeļā Afrikā mm, pilsoņu karu izbeigšana, tā ir mūsu galvenā prioritāte. Tas ir karš, eh, kas tiek eh, cīnīts dažādās frontēs starp Sīrijas, Turcijas, Irānas un Jemens robežām un frontēm. Katrai šai frontē ir sava vēsture. Bet eh, katrā eh, šis konflikta risinājums ir jārod ar nacionālas samierināšanās palīdzību. Daesh, Alkaīdas un citu teroristu grupu sakāvi var eh, tikai tad tik nodrošināti notikšie politiskie procesi. Mēs strādājam, lai tas notiktu, un mēs sākam jau saskatīt kaut kādus pirmos trauslos rezultātus. Lai tie tiktu konsolidēti, reģionālajām pilnvarām ir jāpārstāj atbalstīt kārdarbību, jānodrošina. Ja kaut kāda veida miers. Kas notiek Sīrijā? Pirms dažiem mēnešiem tas būtu šķits neiespējams. Uh, uguns pārtraukšana ir trausla, bet uh, tā tiek noturēta, humanā palīdzība ir panākusi, sasniegusi dažādas uh, ielēktās zonas. Mēs konstanti sadarbojamies ar Ženēvu un es arī tikos ar iesaistītajām pusēm, esam koordinējuši savu uh, pozīciju attiecībā uz Sīriju, ar G7 ministriem, kāds notiek Japānā. Mums ir nepieciešams progress un ātri. Mieram ir daudz ienaidnieku, tāpēc uh, šī steidzamības pakāpe ir ļoti liela. Tāpat laikā mums nepieciešams būt pacietīgiem. Uh, sarunas noteikti nebūs vieglas, bet. Uh, pacietība vienmēr ir atmaksājusies. Tas pats attiecas uz Lībiju. Lielākā daļa prezidentūras padoms uh, pēc vairākiem mēnešiem tagad ir gatava veidot uh, tādu konsensusu, bet tas ir tikai sākuma punkts. Mums ir jāveicina mierīgu varas nodošanu, un no savas puses esam gatavi palīdzēt un sadarbojamies ar prezidentūras uh, padomi. Uh, jo gribu ļoti skaidri norādīt šai sakarībā, lai ko mēs darītu, mēs darītu to kopā ar Lībijas tautu. Ja Lībijas tauta prasīs atbalstu, mēs dosim viņiem nepieciešamo atbalstu. Vai tas būs uh, humanās palīdzības ziņā, vai apmācot drošības spēkus, uh, tiesu sistēmas vai robežu apsardzes uh, jomā, bet valsts nākotne ir viņu pašu rokās. Lībijas stabilitāte, tās labklājība un daļš sakaušana. Uh, Tātad viss būs atkarīgs pirmkārt no nacionālās vienotības. Un konflikta risināšana Lībijā, tai varbūt tikai politisks un tikai Lībijas risinājums. Mūsu pienākums ir konsekventi atbalstīt. Trešām kārtām par reģionu runājot Jemena, jo mūsu fokus punkts turpmākos mēnešos, eh, protams, būs Sīrija un Lībija, bet mēs nevaram uh, nepievērst uzmanību citām krīzēm, pat ja tās nenonāk avīžu virsrakstos. Konflikts Jemenā ir eh, radījis eh, humanitāru traģēdiju milzīgā apmērā. 80% iedzīvotāji tiem ir nepieciešama humanitārā palīdzība. Nestabilitāte eh, tikai vairo teroristu grupu spēku. Uh, dažādos eh, reģionos. Esmu tikusies ar ANO īpašo sūtni pagājušā nedēļā, un mēs strādājam kopā pie pamiera, kurš nu pat ir sācies pagājušā svētdienā, un eh, sniedzam arī konkrētu atbalstu, sagatavojot sarunas un eh, rīkojoties eh, vispār šajā reģionā. Tā tad noslēgšu par šo pirmo prioritāti pārtuvējo austrumu mieru procesu, jo neskatoties uz mēdīju uzmanības eh, trūkumu, mēs eh, nevaram pievērst atšķus konfliktu Izrēlā un Palestīnā. Tikai laiks parādīs, noteikti būs atkal nākošā problēmas eskalācija. Mums Šobrīd um, notiek darbs pie ziņojuma rekomendācijām par to, kā virzīties ārā no šīs trupceļa, um, divu ceļu risinājumam. Vienkārši sēdēt un gaidīt, tas nav risinājums, un mūsu darbs nekad nav apstājies. Dažkārt šis darbs notiek tā klusi, nemanām, bet tas vienmēr turpinās. Sabiedrības uh, viedoklis šobrīd uh, nav tam pievērsts, uh, bet tas nenozīmē, ka mēs nestrādājam. Šī konflikta izbeigšana, tātad Lībija, Sīrija, Jemena iekļaujot arī tuvējos austrumus, tātad spēcīgu partneru attiecību veidošanu mūsu kaimiņiem, un tāpat arī ar galveniem spēlētājiem Āfrikā un Āzijā. Tas būs labākais veids, kā rēģēt uz terorismu draudiem reģionā, pasaulē un Eiropas Savienībā. Mēs eh, varam noslēgt šo vakumu, ko izmanto Daesh teritorijās bez pārvaldības, eh, veicot eh, radikalizāciju. Mums ir jānodrošina Eiropas eh, drošība, uzlabojot arī mūsu partneru drošību un drošumu vidējos austrumos, Āfrikā, Sahelā, Dienvidaustrumā, Āzijā, Rietum Balkānos, visur. Otrais plašākais jautājums, kas mums jārisina, tas ir saistīts ar eh, jautājumiem ar tuvējos austrumos, bet tā ir eh, migrācijas un bēgļu krīze, un tā nepārtrauksies, ja notiks paņākts miers Lībijā un Sīrijā. Uh, Eh, ļaužu plašas kustības ir kļuvuši jau tādu par kā tādu kā normu. Kāren nepārtrauks eh, šīs plūsmas, te tikai pasliktinās tās, eh, radīsies jauni maršruti, tiks destabilizētas valsts un tiks radīti jauni stimuli cilvēku pārvadātājiem. Mums jāstrādā kopā ar kaimiņiem, ne pret viņiem, un šī iemesla pēc bija Jordānijā un Libānā pagājušā mēnesī un Āfrikā pagājušā nedēļā, un uh, Eh, Sofija eh, operācijas kuģi atkal izglāba simtiem cilvēkus eh, uz jūras pagājušās nedēļas beigās. Trešā joma, kur mums ir jāstrādā, tā ir skaidredzama vajadzība, ja mēs gribam izpildīt šīs divas manis minētās prioritātes. Mums ir jārisina šos jautājumus laterālā veidā un jāpiešķir konkrēta jēga daudzpusējai diplomātijai. Daudzpusējā diplomātija noveda pie COP21 un ilgspējīgas attīstības mērķiem. Daudzpusējā diplomātija padarīja iespējamu mūsu darījumu ar Irānu. Tātad eh, šie risinājumi, kas dod iegumam abām pusēm, noteikumu skaidra nospraušana, tas ir veids mūsu ārējai politikai. Mums būs nepieciešama turpmāka darbība šādā garā. Uh, arī ieroču neizplatīšanas jomā. Starptautiskā kopiena ir demonstrējusi vienotību attiecībā uz Ziemeļkorejas ātomu uh, testiem, un es gribu uzsvērt uh, divus svarīgus uh, pasākums Vašingtonā ar Obamu un Ošimā G7 ietvaros, kur pirmo reizi vēstures laikā G7 kopīgi izteica cieņu atomu katastrofās gaišo piemiņai. Eiropas interesēs mums jāstrādā, lai nodrošinātu padziļinātu sadarbību, nodrošinot kodoldrošību, kodolieroču neizplatīšanu un atbruņošanu noslēgumā. Gribētu teikt, šī daudzpusējā un multinacionālā sadarbība skar arī mūsu saiknes ar Krieviju. Vairumā dosie, ko es eh, minēju, tātad par Irānu, Izrēlu, Palestīnu, Lībiju un, daž, un daļai arī par Sīriju, Krievijas eh, vadošā elite ir parādījusi vēlmi sadarboties ar mums un arī pasauli. Mēs esam nolēmuši kopā ar Eiropas Savienību, ar ministriem pirms dažām nedēļām, ka mēs iesaistīsimies eh, sadarbībā ar Krieviju tajās jomās, kur mums ir interesi to darīt. Pirms eh, dažām dienām tika paziņots un šobrīd ir apstiprināta eh, jaunā eh, NATO Krievijas padomes sanāksme, kas šī sanāksmes līdz šim bija apturēts. Tas nenozīmē, ka mūsu attiecības ar Krieviju normalizēsies Eh, NATO ģenerālsekretārs Stoltenbergs eh, ir teicis, mēs neatgriezīsimies pie parās sadarbības līdz tam brīdim, kamēr Krievija nerespektēs starptautisko tiesību normas. Eh, Eiropas Savienības pozīcija tika vienbalsīgi apstiprināta ārlietu padomē Uh, tikai pirms mēneša. Tātad selektīva sadarbība, uh, Minskas vienošanos uh, īstenošana, mūsu pašu pretestības spējas nostiprināšana un atbalsts Krievijas pilsoniskai sabiedrībai. Es vadīju šo ārlietu padomas sēdi pirms mēneša un varu jums teikt, ka visas dalība valstis ir vienprātīgas Krievijas jautājumā, kā arī citos jautājumos. Mums būs nepieciešama šāda vienprātība šajā grūtajā uh, laikā, lai virzītos uz priekšu. Mums visiem, kā Eiropiešiem, ir kopīgas intereses. Mūsu valdības sāk to saprast, bet mūsu pilsoņi jau to zina. Ja mēs to uh, Tātad mums būs vai nu kopīga Eiropas ārlietu uh, politika vai nebūs nekādas reālas ārpolitikas. Tāda ir šī alternatīva. Mums ir nepieciešamie instrumenti un nepieciešamā iespēja, un tādējādi mēs varam piepildīt mūsu pilsoņu cerības. Es rēķinos ar parlamentu atbalstu, lai veidotu kopīgu, veiksmīgu ārējo un drošības politiku. Paldies! Paldies, Margarīni kundze, vārds deputātam Brok. Äh, Priekšsēdētāja kungs, augstā pārstāve komisijas vicepriekšsēdētājs, pateicos jums par šo uzstāšanos, daudzos punktos jums piekrītu, bet pēc terora aktiem Briselē man jāsaka, ka mums ir no jauna jādefinē mūsu drošības politika. Tā vairs nevar būt tradicionālā drošības politika. Uh, Islāma valsts uh, ved karus Sīrijā un Irākā, tiek, uh, notiek centieni paralizēt arī citu reģiona valstu ekonomiku. Jaunieši un uh, tiek veikti terora akti Eiropā. Mums ir jāroda risinājums, tam ir jābūt kaut kam no vienas puses ārpu, ārpolitikas jomā, iekšpolitikas jomā saistībā ar uh, attiecībām ar Āfrikas valstīm, pretējā gadījumā mēs netiksim galā ar šiem izaicinājumiem. Un, protams, neatņemams elements ir mūsu kaimiņu attiecību nostiprināšana, sadarbība, miera uh, stiprināšanā. Mums ir jāatbalsta Sīrija, Irāka, bet arī Ukraina. Tas nozīmē, ka visos šajos gadījumos mums ir skaidri jāpasaka, ka mēs esam to pusē, kur iestājas par mieru, par miera iedibināšanu. Mums jāizmanto mūsu ietekme, lai to nodrošinātu. Atsevišķos gadījumos tas eh, skaidri sasaucas ar migrācijas jautājumiem. Tas viss iekļauj šajā plašākajā virsrakstā drošība. Kolēģi, jautājums par pamieru Sīrijā apliecina to, ka amerikāņi un krievi darbojas neatkarīgi no mums, un kad ir runa par šo maigo vāru, kam ir varbūt pat lielāka ietekme, Tad Eiropas Savienība un dalību valstis eh, spēlē nozīmīgu lomu šās maigās varas kontekstā pasaulē, bet tā var būt efektīva tikai tad, lai, ja aiz tā stāv reāls spēks. Un eh, mums ir jādomā par uh, Lisabonas līgumu doto iespēju veidot Eiropas ārējo drošības politiku tādā veidā, kā mēs to vēlamies darīt lai eh, mēs eh, novērstu naudas neliederīgu izmantošanu šajā jomā. Eh, un visbeidzot, jūs runājāt, Magarīni kundze, par daudzpusējo multilaterālo uh, diplomātiju, bet mums ir jārunā par Eiropas lomu daudzpolārā pasaulē. M mēs līdz šim vēl neesam skaidri noteikuši, kāda ir mūsu loma. Fleckenstein kungs. Uh, priekšsēdētāja, vicepriekšsēdētājs Konze Broka kungs. Jūsu uzstāšanās laiks uh, vēl nebija beidzies, bet nu es. Uh, Um, atkārtošu jūsu teikto, tiešām šīs drošības prasības ir tagad mainījušās, kaimiņu valstīs mm, tagad pastāv mums apdraudējums, kas pat nav saistīts ar reālu geogrāfisku reģionu. Šeit es domāju terorismu, kibernoziegumu, šeit mēs vairs nevaram nodalīt ārējo un iekšējo drošību. Es domāju, ka ANO ir jādarbojas arī uh, atbruņošanās uh, jomā, un dalību valstīm ir jāsadarbojas, lai novērstu dārgu uh, pasākumu dublēšanos. Tas uh, sakāms arī par Eiropas aizsardzības aģentūru. Kopējā aizsardzības politika nenozīmē varbūt lielāku bruņojumu apjomu, bet gan prasmīgāku mūsu rīcībā uh, esošo resursu izmantošanu. Uh, Eiropa ir apņēmības pilna stiprināt mieru, novērst konfliktus, radīt miermīlīgus risinājumus, un mums, ja mēs vēlamies būt autonomi un efektīvi partneri, tad mums ir jādomā uz, par mūsu kopējo ārējo drošības politiku un drošības politiku, ja mēs to e īstenojam efektīvi, tikai tad mēs varam aizstāvēt savas intereses. Paldies! Uh, uh, Priekšstādātāji, es aprobežošos ar kopējo drošības un aizsardzības politiku un gribu teikt jau sākumā, ka EKR grupa augstu vērtē transatlantisko aliansi, attiecības ar NATO, tas ir viens no mūsu pamat principiem, bet Eiropas Savienībai tagad šķiet, ka tā viena pati iznes visas pasaules problēmas un mazina citu pūles, kaut gan patiesību sakot Uh, drošības jomā mums nav citu prasību, citu spēju kā NATO un nav nepieciešams Eiropas Savienībai militāri kaut kur iesaistīties un ir kļūda domāt, ka um, ārējā un drošības politika var stiprināt NATO. Nē, tā var papildināt NATO, bet um, tiek. Uh, Eh, būtu eh, nepareizi veidot autonomas militārās struktūras un lēmumu pieņemšanas struktūras, eh, neiesaistot ASV, un tad Eiropas Savienība it kā būtu neatkarīgs spēlētājs pasaules mērogā. Būtībā šādi mērķi mūs novērš no NATO un sadarbības ar to vēršoties pret kādiem reāliem draudiem. Eiropas uh, valstīm ir jāsadarbojas ar NATO un citiem partneriem cīņā pret ISIS, jo tas ir uh, pirmais reālākais drauds Eiropas uh, drošībai. Um, ir jāinvestē um, militāros izdevumos un nevar maldināt Eiropas Savienību, eh, ka eh, tas ir ASV, um, ka tie varētu domāt, ka Eiropas Savienība tagad mēģina kaut kā pati izspēlēt vairāk savu ietekmi. Paldies, priekšsādātāji. Nākošais runātājs deputāts Saržadašs. Eh, augstā pārstāve, kolēģi, Alde vārdā vēlos pateikties par šo objektīvo ziņojumu. Bez šaubām, Eiropa un pasaule būtu sliktākā situācijā, ja nebūtu eh, kopīga drošības un aizsardzības politika. Šie miljoni, kas tiek tērēti, no tiem tikai pieci tiek izmantoti kopīgās investīcijās un kopīgā misijā. Mēs atsaucos šeit uz kopīgo budžetu, um, militāro budžetu dalībvalstīs. Tie ir miljardi, no kuriem pieci tiek tērēt kopējām misijām. Vēl viena problēma šai politikai ir tāda, ka nav adekvātu instrumentu, lai varētu cīnīties pret e, krīzēm, kas e, mā, nāk pāri Eiropai. Neviens drošības pasākums nepieņems lēmumu. Kurš? ekskluzīvā veidā aizstāvēt Eiropas Savienības nepieciešamības. Nē, ne, Eiropas Savienība ir tā, kurai ir konkrēti jāzina, kādas ir tās intereses. Tāpat arī mēs nedrīkstam aizmirst karstos punktus e, tuvajos austrumos. Tas viss ir jāņem vērā, lai virzītos uz priekšu e, kopīgajā drošības un ārpolitikā. Paldies! Eh, runājot par eh, aizsardzības spējām, eh, par attiecībām starp reģioniem un pasaules valstīm, tas ir ļoti būtiski, runājot par Eiropas drošības un uh, aizsardzības politiku. 2004. gadā mēs vēlējāmies veidot uh, draugu loku, bet tas, diemžēl, nav izdevies. Ja mm, kādēļ mēs runājam ar uh, kaimiņiem, mēs tagad tērējam vairāk naudas aizsardzībai Mēs arī nedomājam par to, ka Eiropas Savienības agresīvā ekonomikas politika ir radījusi katastrofāls tirzniecības bilants kaimiņu valstīs. Mēs um, uh, runājam par ieroču eksportiem uz tuvējiem austrumiem un Āfriku, bet mēs uh, nevaram liekt uh, um, šiem ieroču tirzniecības uzņēmiem iedzīvoties no šīs situācijas, un tas ir ļoti satraucoši. Uh, un jautājums par uh, demokrātiju Nīderlandē, veto tiesības, viss tiek noraidīts, mēs tikai virzamies uz priekšu ar savām militārām operācijām, ar bruņošanos, un mēs konstatējam lielu demokrātijas deficītu, pieaug spriedze, viss tikai eskalējas ar vienu vairāk. Tagad mēs vēlamies vēl izmantot papildus resursus militāriem mērķiem. Paldies. Valēro kundze, paldies priekšsēdētāji. Ir vesela rinda jomu, kas ir prioritāras zaļajiem. Un tie ir konfliktu novēršana, kas atbilst šim tematam. Un š... Tāpat arī ir jāmainās pret klimatu pārmaiņu sakām nabadzību. Tas viss atbilst attīstības politikai un saistāms ar citām jomām, lai veidot taisnīgāku un labāku pasauli. Tāpat ir jākoncentrējas uz cilvēku drošību un veselu rindu parametru, lai dalība valstis patiesi vairāk piedalītos apvienoto nāciju pūliņos mieru uzturēšanā. Eiropas Savienībai ir jābūt starptautisko uh, tiesību garantam, cilvēktiesību garantam, un šajā sakarā es nedomāju, ka tur nolīgums ar Turciju ņem vērā šos principus. tika runāts par atbruņošanos, tas būtu pareizs solis. Mums ir jāstrādā, lai varētu to garantēt, taču mums ir jābūt piesardzīgiem eksportējot ieročus uz trešajām valstīm. Jāapzinās, ka ir atšķirīga drošības situācija pasaules līmenī. Mums, tāpat mums ir jācīnās pret terorismiem, pret to vervēšanu, lai un nedrīkst pieļaut vairāk terorisma radīšanos. Ir jāvēršas pret radikalizēšanu uzticēšanos. Mums ir jākoncentrējas arī uz to, lai Eiropa nebūtu pārāk militarizēta. Nākošais runātājs Kārvērs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tas um, ne tikai mums, bet arī mūsu vēlētājiem ir svarīgi, kā attīstīsies Eiropas uh, ārējā drošības politika, drošības un aizsardzības politika, cik uh, uh ir mainījušās uh, Eiropas Savienības pilnvarus kopš Lisabonas līguma bez, un tas viss notic bez jebkādām konsultācijām, bez informācijas sniegšanas uh, pilsoņiem. Viss jau ir izveidots mūsu priekšā tagad ir pārstāvi, kura veido Eiropas Savienības ārpolitiku, pārstāv ES intereses, nevis balstoties uz to, ko saka dalību valstis, bet uh, vadoties pati no savas kārtas. Viņa vada gan e, ārējās darbības dienas, gan aizsardzības aģentūru. Tas ir tā, it kā ārlietu ministrija vadītu aizsardzības jautājumu risināšanu. Mm, tagad šī ir ļoti intruzīva politika un Uh, tas viss uh, ir tagad paredzēti jauni soļi nevis pirms brītu referendumu, bet pēc. Nīderlandes uh, vēlētāji pavisam nesen noraidīja Eiropas Savienības ambīcijas Ukrainā, un es ceru, ka Britu uh, tauta arī seko šim piemēram. Aizsargāsimies no šīs arvien ciešākas savienības un uh, novērsīsim to, ka tiek veidot Eiropas Savienības bruņoties spēki. Paldies! Gracias. Seņoru. Paldies, nākošais runātājs Borgēcijo. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs aprakstāt situāciju samērā optimistiski, bet eh, drošība un aizsardzība atrodas fiasko situācijā. Jūs stāstāt praktiski propagandu, jo Mēs uh, vērojam islāma kopienu pieaugumu. Ir jāvēršas pret ekstrēmistiskajām kustībām un nedrīkst tip. Visi apzinās, ka Turcija ar ieročiem atbalsta ne tikai pra, eh, Eh, anti-Asada, bet arī teroristu grupējumus. Jūs par to neko nesakāt. Ir jānodrošina kontroli pār teritoriju, ir jācīnās pret ekstrēmismu un terorismu. Uh, imāmi mos, mošejās mudina uz terorismu e, mūsu valstīs. Paldies, nākošais runātājs epidējos. Paldies, priekšsēdētāji. 15 gadu garumā Eiropas Savienība runā par nepieciešam veidot kopīgu drošības un ārējo politiku, bet neatkarīgi no uh, iztērētā papīra un tintes, tas vēl aizvien ir nepieciešami, ne, ne, neiespējami, jo ekonomiskā savienībā valstu intereses būtu līdzīgas, bet eh, savienībai pārveidojoties par politisku savienību, šīs intereses sāk konfrontēt. Eiropas Savienība ir zaudējusi savu koheiziju. To mēs jau esam novērojuši. ar uh, imigrācijas krīzi daudzas valstis ir slēgušas savas robežas neatkarīgi no Schengenas nolīgumā sacītā. Apvienotā karalistē eh, draud izstāties no Eiropas Savienības citu interešu dēļ. Vācija vēlas dominēt visā Eiropā. E, savu interešu vārdā. Un ar visu labo gribu, ar visiem pūliņiem runātājs tiek pārtraukts, e, nākošais runātājs prēdā. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā ļoti eh, paužu nožēlu, ka mēs nevaram šo punktu skatīt kopā ar Kalnietu ziņojumu, kā to piedāvāja mūsu grupa. Diemžēl mēs nesaņēmām atbalstu no citām grupām. Ļoti svarīgi ir tās kā, un tas jau izskanēja, ka. Um, Šo mēs pēc eh, teroris, eh, šajā brīdī pēc terorisma uzbrukumiem runājam par mūsu drošību un arī, kā Elvārs to norādīja, robežu starp iekšējiem un ārējiem draudiem. Tāpēc šobrīd mums vienlaicīgi ir jāmeklē risinājumi Sīrijā un Lībijā, un no otras puses mēs vēlamies stiprināt sadarbību starp mūsu policijām, veidot eh, robežu kontrolas centralizāciju, tāpēc, ka abi šie aspekti, ārējais un iekšējais, ir tik cieši saistīti cīņā pret terorismu. Paldies! Eh, paldies! Nākošais runātājs Bostināro. Paldies! Priekšsēdētāji! augstā pārstāve šobrīd, kad mēs runājam pār šiem tematiem, konteksts ir krietni mainījies salīdzinājumā ar 2014. gadu, un Eiropas Savienības eh, reaģēšanas kapacitātes um, E, kļūst apšaubāmas. Es gribētu runāt par atsevišķiem drošības un aizsardzības politikas aspektiem. Es domāju, ka mums ir nepieciešama pastiprināt sadarbību, lai mēs varētu aizsargāt Eiropas Savienības e, robežas. Un šeit ir nepieciešama visu dalību valstu e, dalība, ne, bez izšķirības, vai valstis ir vai nav Schengenes zonā. Saskaroties ar terorismu draudiem, ir pilnīgi noteikti jānosaka starptautisks sadarbības sadarbības ietvars, eh, izlūkošanas apmaiņas eh, jomā un visbeidzot. Mums ir jāiesaistās vidējo austrumu konfliktu atrisināšanā līdz ar reģionu valstīm, lai varētu nodrošināt lielāku stabilitāti, ņemot vērā to, ka mēs saskaramies ar aizvien augstākiem drošības apdraudējumiem. Eh, Ciešāk sadarbība ar NATO vairs nav opcija. Eiropas dienvidu un dienvidu austrumvalsts saskars ar vardarbības vilni. Mēs varam stāties tā pretī tikai ar NATO palīdzību. Nākošais runātājs deputāte Fotīga. Paldies, eh, priekšsādātāja augstās eh, pārstāvas kundze. Priekšnosacījumi divu politiku īstenošanai ir uh, kopīga izpratne par izaicinājumiem un draudiem. Šī kopīgā izpratne par uh, draudiem ir uh, cietusi tagad attiecībā uz Krieviju un tuvējiem austrumiem, ņemot vērā arī Spānijas notikums, un jāsaka, ka jūsu valoda uh, augstās pārstāvs kundze, kad jūs runājāt par šiem faktiem, ir mainījusies kopš iepriekšējām konsultācijām un jūsu sniegtais apraksts. Atšķiras jūs nevienu reizi nepieminējāt Ukrainu, tātad tas ir tāda uz Krieviju centrēta attieksme. Es domāju, ka vajadzētu vēlreiz pārdomāt tos draudus, kāda mums pastāv un arī iemeslus, kāpēc. Nīderlande pauda savu vēlmi šādā veidā, vai tā gadījumā nav bijusi Krievijas stratēģija? Paldies, Buiti Kofera kungs, nākošais. Priekšsēdētāji kungs, Mogherīnī kundze, kolēģi, pilsoņi sagaida no Eiropas Savienības, lai tā uzņemas atbildību par drošības politiku, un tas netiek darīts pietiekamā mērā. Tas ir saistīts ar leģitimitātes jautājumiem. Mums ir jābūt realistiskiem nost, izvērtējot savu drošības situāciju, jāskata viss multilaterālā kontekstā un šajā gadījumā es eh, piekrītu daļai Van Ordena kunga paustajai kritikai. Manuprāt, mums ir nepieciešama daudzpusēja multilaterāla diplomātija, mums ir nepieciešamas multilaterālas uh, institūcijas un, uh, ja Mm, mēs nevēlamies, lai starptautisko tiesiskumu aizstātu polarizāciju. Tas mums tad ir jādara. Īsumā ir trīs aspekti, ko gribu pieminēt. Pieminēt multilaterālās arhitektūras kontekstā. Barcelonas process balstījās uz kopēju vidusjūras reģionu politiku. Uh, tagad vidusjūras reģions it kā mūs eh, dala, nevis mūs apvieno. Mums ir arī nepieciešama stratēģiska partnerība ar Zemsahāras Āfriku. Un visbeidzot, es domāju, ka mums būtu jāstiprina sadarbībā ar ASEAN valstīm un Eh, diemžēl eh, runātājiem tika atslēgts mikrofons, tagad vārds Ārnat kungam. Eiropas Savienība pārskata savu ārējo un drošības politiku, un tas varbūt būs pārsteigums daudziem apvienotajā karalīstē, ka Eiropas Savienībai ir ārējā un drošības politika. Un uh, Pēc es domāju, caurskatāmības dēļ ir nepieciešams to skaidri pateikt. Pagājušajā gadā, piemēram, komisijas priekšsēdētājs Junkers aicināja izveidot Eiropas armiju. Viņš teica, ka neizdosies izmantot varbūt šo armiju, lai to, iz, lai to varētu izmantot nekavējoties. Septembrī Angela Merkel teica Davidam Kameronam, ka viņam neizdosies pārskatīt Eiropas Savienības un uh, apvienotās karalistas eh, attiecības, ja vien viņš neatteiksies no saviem iebildumiem pret šo armiju. Nu, varbūt, ka viņš ir pārskatījis savu nostāju. Varbūt atgriežoties no Briseles, viņš ir saņēmis divas lietas, kuras mums jau bija, un vienu, kur mēs nevēlējāmies, bet varbūt, ka tagad viņš ir piekritis tam. Uh, Man rodas jautājums, kā tad cilvēki zina, ka Eiropas um, rīcības plāns um, aizsardzības e, jomā parāda šādu te armiju. Ja, zinā, ja viņi zinātu, ka draud izveidot Eiropas armiju, es nedomāju, ka mēs paliktu Eiropas Savienībā. Viņi noteikti balsos pre, par izstāšanos no Eiropas Savienības. Paldies! Paldies, Obermājer kungs! Herr Vorsitzender! Paldies priekšsēdētāji. Saskaņā ah, ar 21. un 24. pantu eh, drošības eh, politika un eh, cilvēku tiesības ir viens no Eiropas Savienības prioritātēm. Ir noslēgta vienošanās ar um, Turciju. Un tie, kas rāda ar pirkstu uz to, kas notiek, uh, nepadomā par to, ka kāds uzņēmis Eiropas Savienības ārējo robežu um, aizsardzību. Erdogans tagad tiek tēlots despots, uh, kas ignorē um, minoritātes, um, panāk to, ka um, minoritātes tiek um, apspies un uh, valsts arvien vairāk ieslīgst islāmismā. Tā vietā, lai uzvēltu atbildību uz kādu citu, mums pašiem vajadzētu uzņemties Eiropas Savienības atbildību, Eiropas Savienības aizsardzību un nevis ar čeku grāmatiņu, bet ar rīcību. Paldies! Paldies tagad Korvin Vinkas kungs. Paldies! Es eh, uzreiz pieminēšu šeit pavisam nesen eh, izskanējušo. Impērijas izmanto armiju, lai panāktu savus mērķus. Mums armijas nav, tāpēc mēs izmantojam bankas grāmatiņu. Politiķi, vai tas būtu Polijā, vai tas būtu Ukrainā, izmanto vienu un to pašu metožu kopumu, un Nīderlandes referendums skaidri parādīja, ka mēs to nevēlamies. Tomēr dru, eh, draudi joprojām pastāv. Šobrīd teroristu grupējumi visā pasaulē sacenšās, kurš saraudinās Mogherīnī kundzi, jo jūs esat vāja, jūs esat vāja un šo vājumu jūs parādiet, un jūs esat pie tā vainīga. Mogherīnī kundze, kā Eiropas Savienība šobrīd ir atraudā, apdraudēta, jo jūs parādat savu vājumu, un vēl bez tam es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu beigt pastāvēt. Kalniets kundze. Uh, will... Prieksēdētājs kundze Es e, ļoti augstu novērtēju to, ka Eiropas Savienība tik daudz dara, lai veicinātu praktisku sadarbību starp Frontex un NATO Egejas jūrā. Ciešāka sadarbība ar e, NATO cīņā pret hibrīd draudiem ir apsveicama, un to parādīja arī jūlijā pieņemtais dokuments cīņā pret e, hibrīda uzbrukumiem. Uh, Es eh, mudinu jūs, eh, prieksēdētājs vietnieces kundze, lai šis dokuments tiktu īstenots dzīvē, gan ciešāk sadarbības ar NATO jomā, gan arī ar citu gan arī citu 21 tematiski izpildāmā uzdevuma ziņā. Politiski un likumdošana, likumdošanas pasākumi ir nepieciešami, un pie tā mēs strādāsim kopā. Paldies! Eh, Kolēģi, pirms es došu vārdu Vitakungam, eh, eh, mums eh, ir ļoti liela kavēšanās šobrīd man ziņo sekretariāts, un mēs nevarēsim uzklausīt ļoti daudz mm, zilās kartītes jautājumus, varbūt pat nemaz. Tagad vārds Vitakungam, minūte 30 jūsu rīcībā. You, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šīs debatas par ārējo drošības politiku pirms Brit Britā, pirms Lielbritānijas eh, referenduma. Es vēlējos pateikt, ka Lielbritānijas vieta ir Eiropas Savienībā, jo Lielbritānija padara stiprāku Eiropas Savienību un Eiropas Savienību stiprāku Lielbritāniju. Tā bija Eiropas Savienība, kurai neizdevās noslēgt Irānas kodola izmēģinājumu līgumu. Eiropas Savienības eh, ārējā politika ir pakļauta veto tiesībām padomē, bet, ja mēs būsim vienoti, mēs varam panākt daudz vairāk. Saskaņā ar Eiropola direktoru un saskaņā ar izmeklēšanas dienestu vadītāju Lielbritānijā, Lielbritānija kļūs vēl apdraudētāk, ja tā izstāsies no ES nekā šobrīd. Modernā pasaulē Eiropas Savienība, Ķīna, valstu sadarbība, Indija, Austrālija, visi ir parakstījuši mudinājumu e- Eiropas Savienībā palikt Lielbritānijai. Un kā Merkels kundze teica, ja Lielbritānija izstāsies, vienīgais ārvalstu vadītājs, kurš būs priecīgs un laimīgs, būs Putins. Mēs um, dzīvojam mainīgā pasaulē un otrā pasaules kara beigās Lielbritānija mudināja Eiropas Savienību ciešāk sadarboties ar Eiropas, ar Amerikas Savienotajām valstīm. Nobel miera komiteja ir teikusi, ka Eiropas Savienība <clears throat> ir visveiksmīgākais miera projekts pasaulē. Es referendumā cīnīšos par to, lai šis projekts paliktu tā patreizējā izskatā. Paldies, Hovita kungs! Un, protams, arī jums ir jāievēro jums dotais eh, runāšanas laiks, Jurek kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Pavisam nesen Eiropas Savienības varas iestādes eh, saprata, ka uzbrukt Eiropas Savienības dalību valstīm ir daudz vieglāka nekā iestāties par kopību kopumā. Protams, uzbrukt Ungārijai ir ļoti viegli nekā iestāties par visu kopīgajām tiesībām. Vai mēs esam piedzīvojuši godprātīgu izmeklēšanu pēc polijas prezidenta nāves? Pēdējos gados, komisārs kundze, mēs esam cieši sadarbojušies ar jums, un neskatoties uz to, ka Eiropas parlaments ir eh, izteicis eh, savu atbalstu Polijai, mēs eh, neredzam nekādu konkrētu tas rīcības piedāvājumu. Arī tagad jūs tikai runājat, un kā jau es teicu, ir ļoti viegli izvairīties no konkrētām atbildēm runājot par situāciju Jemenā vai Lībijā, mēģināt risināt. Tiek pārtraukts runātājs. Paldies! Vienu minūtu Morvais kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Liels paldies, Mogherīne kundze. Es vēlētos aicināt jūs pievērsties uh, faktiem, kāda tad ir pašreizējā juridiskā situācija tiem, kas no Eiropas uh, dodas uz islāmu, dodas uh, uz reģioniem, kur darbojas islāma valsts un pēc tam atgriežas Eiropas Savienībā. Uh, Cik daudzi šādi cilvēki mums ir zināmi, cik ir apzināti, vai viņi ir sodāmi, vai arī mums ir jānogaida pirms kāds no šiem cilvēkiem uzbrūk, nogalina kādu citu, un tikai tad mēs varam rīkoties. Tātad, vai tas joprojām nav likuma pārkāpums, vai to nevajadzētu uzskatīt par pārkāpumu sui generis? ja kāds ārzemēs pievienojas teroristiskai organizācijai. Vai tā gadi, tādā gadījumā šim cilvēkam nebūtu vieta cietumā? Vai jūs jau esat pārdomājuši šos jautājumus? Paldies! Paldies, tagad vārds uh, Galerkungam uz vienu minūti. Jā, paldies uh, priekšsēdētāji, paldies Magarīnī kundz par jūsu pastāvīgo dialogu ar Eiropas parlamentu. Mēs dzīvojam kopā un uh, tikai kopā mēs arī kaut ko varam panākt. Vienošanās ar uh, Irānu un uh, arī um, sarunas ar Krieviju par Ukrainas situāciju. Tie ir viena no piemēram, kuries mēs varam uh, runāt. Mūs, mēs uh, riskējam piedzīvot vēl lielākus bēgļu plūdus, bet mums ir jāizmanto gan tā dāvētā mīkstā, gan uh, cietā vāra. Ja mēs varam rīkoties tikai militāri. Mums ir jāpatur prātā tas, ka Erdogans jebkurā brīdī var nākt klajā ar uh, savu veto tiesību izmantošanu. Mums ir jādomā par citu veidu, kā mēs varētu vērsties pret uh, nelikumīgiem cilvēku pārvadātājiem. Es ceru, ka stratēģija Eh, kur, ar kur jūs nāksiet klējā, tik tiešām ietvers jaunu Eiropas aizsardzības stratēģiju. Paldies, tagad vārds Paško kungam uz pusotru minūti. Ja aizsardzība un eh, militāri jautājumi būtu tikai valstu eh, rokās, tad krīzes menedžments būtu kā reāls instruments mūsu kopīgā aizsardzībā. Un NATO tagad rūpēs par ārējiem draudiem un uh, Mm, Tā ir, mēs atsaucamies arī uz 32.7 un 2.22 pantiem. Un ja šobrīd mēs jautājam Eiropas pilsoņiem, priekšsēdētāji pārtrauc, lūdzu apsēdieties, mierīgāk runājiet. Jā, tad viņi. Jā, bet ja es runāšu uh, lēnāk, tad es nepaspēšu visu pateikt. Tātad cilvēki baidās no saviem, par savām dzīvībām, jo ir šie kaujinieki, kas varētu uh, Mm, uzbrukt un kopīgā aizsardzība un drošība e, iegūst tādu iekšēju konotāciju, kas e, atspoguļo tradicionālo ārējo dimensiju, pat ja mēs sasniegtu vairāk attiecībā uz iekšējās drošības nodrošināšanu. Paraudzīsimies uz to, cik daudz aģentūru un stratēģiju ir. Tajā pašā laikā ir ļoti daudz iespēju uzlabojumiem attiecībā uz e, sadarbību starp nacionālajām iestādēm un ES iestādēm un arī starp pašām nacionālajām iestādēm. Un pat ja policijas īpašie spēki un uh, armija ir vienlaikus izvērsta gan uh, Parīzē, gan Briselē pēc uh, uzbrukumiem, tie mm, saņem pavēles no atšķirīgiem pavēļu centriem, un tāpēc ir jāuzlabo miedarbības starp nacionālajām iestādēm un ES aģentūrām, lai būtu efektīvāka atbilde un lai varētu integrēt mūsu mm, drošības instrumentus Mm, kopā ar militārajiem instrumentiem. Līdz ar to būtu arī kopīgi militāra atbild. Paldies! Varbūt visvieglāk būtu lūgt divas minūtes, nevis eh, min, pusotru minūti, Milena. Mm, kungs, pusotra minūte jums. Lūdzu, runājiet ar mikrofonu. Paldies, eh, Magarīnī kundze, par jūsu prezentāciju. Eh, terorisma izvēršana no Daesh destabilizē Eiropas Savienības kaimiņu valstis Lībiju, Sahelu un citas valstis, kas ir kaimiņa attiecību politikā. Un te vairs nav runa par eh, iespēju, bet gan nepieciešamību, un kopīgi vienoti mēs esam spēcīgāki. Ja ārējā politikai ir nepieciešami militārie instrumenti, uh, Eh, tomēr ir nepieciešama arī valstu griba, un eh, kaimiņa valstīm ir jāspēlē izšķiroša loma ārējās attiecībās, bet arī Eiropas Savienībai ir jāskatās globālā kontekstā, eh, šajā savstarpējā atkarīgajā pasaulē mēs visi esam savstarpēji saistīti. Un noslēgumā, Magarīnī kundze, es ceru, ka dokuments, kuru jūs prezentēsiet padomē jūnijā par globālo stratēģiju, atbildīs no apstākļiem, un es ceru, ka būs arī sadaļa par nepieciešamu padziļināt eh, aizsardzības un drošības stratēģiju eh, Eiropas Savienībā Kankungs. Eh, šis lēmums atkā, atcelt sankcijas pret Neimāru mm, bija pareizs, un kopš tā laika situācija kristiešiem nav uzlabojušies, un tagad ir uh, Mm, pierādījumi, ka mm, te varētu runāt par genocīdu. Pagājušā gadā tepat tika runāts, ka nav e, skaidras robežas starp iekšējiem un ārējiem notikumiem, un tāpēc arī nevajadzētu tādai būt starp mūsu iekšējo darbību. Es to brīdi jums piekritu, un joprojām piekrītu tagad cilvēki mm, pēc Briseles, Parīzes notikumiem redzēju, kā cilvēki radikalizējušies, un mums ir eh, jāredz, kāda ir šī ideoloģija, pret to jācīnās, bet, lai to darītu, mums ir jānoslīpē savas darbības, lai parādītu savas vērtības. Un šodien Mianmāra situāciju vajadzētu atkal iekļaut darba kārtībā. Un, kad būs jauna dāra valdība, mums būs jābūt gataviem ieviest stingru sankciju politiku. Paldies, Donžona kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Cienīta augstās pārstāvis skundze, jums ir tāda neiespējamā misija, un man ir skumji redzēt, ka parlaments jums neatvieglo darbu ar šiem nebeidzamajiem sanāksmi brīžiem, un man nav mm, tik daudz laika, tas tiešām smieklīgi mazs laiks, lai runātu par tik svarīgiem jautājumiem. Stratēģija, kas tiks izstrādāta, ir absolūti nepieciešama, bet eh, tad nevajadzētu aizmirst citu prioritāti, proti Eh, pastāvošo stratēģiju īstenošanu. Eiropas Savienība vienkārši mm, grimst zem šīm stratēģijām. Katrā jomā ir tik daudz stratēģiju, un mēs, mums ir grūti tās ieviest. Tāds traģisks piemērs šajā pēcpusdienā 19-gadīgs eh, karavīrs Malī Mm, zaudēja dzīvību no Francijas, un mums ir Sahelā stratēģija jau piecus gadus, un tur ir apvienota drošība un attīstība, bet mēs esam ļoti tālu no efektīvas ieviešanas, tāpēc jā, globālai stratēģijai, bet lūdzu arī īstenošanas rezultātus, fleksibilitāti un prioritātes atcerēsimies. Paldies, tagad Asis kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Mogherīnī kundze, Eiropas Savienībai izdosies um, mums ir jārisina tās krīzes, kas not, norit tiešām mūsu robežu tuvumā. Ārējā drošības eh, politika, kuru šobrīd diskutējam, uh, Ar to nepietiek, lai atrisinātu Sāheles, Sīrijas, Āfrikas un citu kara darbības vietu krīzes, jo tās vērtības, uz kurām balstās citas valstis, nozīmē to, ka mūsu drošības politikai e, būtu jāiet roku rokā ar attīstības politikas un uh, humanitārās palīdzības politiku. Mums eh, vajadzētu sadarboties kā starptautiskā, tā eh, vietējā līmenī, tikai tā mēs kaut ko panāksim. Kukana kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, prieksēdētājs kundze, un vēlētos pateikties arī APPV par viņas ievadvārdiem. Šodien, kā nekad agrāk, mēs jūtam, ka ir eh, tik cieša saiknes starp ārpolitiku un iekšējo drošību. Situācija, stabilitāte Eiropā ir pietiekami trausla, un mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai parādītu iedzīvotājiem, ka kopējā ārlietu un drošības politika darbojas, bet tam ir nepieciešama sadarbība mums ir jāstiprina tās politikas jomas, kuras šobrīd ir vissasāpējušākās. Mūsu tuvie kaimiņi, tuvākie kaimiņi, Balkānos, dienvidu austrumu kaimiņi. Šeit eh, parādās jaunas konfliktu zonas un perēkļi. Mums eh, ir jāuzstāda savas prioritātes. Mūsu ārpolitika tai ir jābūt kopējai un tai ir jābūt adekvātai. Ja vēlamies nodrošināt energo drošību, tad mēs nedrīkstam kļūt vēl vairāk atkarīgi no Krievijas grāzes. Paldies, neredzu Lēnena kungu, tad dodu Makalistera kungam vārdu. Vienu minūti lūdzu. Priekšsēdētāji, no augstās pārstāvs mēs dzirdējām debatēs, ka izaicinājumi Eiropas Savienībā ir milzīgi. Un um, arī šī pārēja no iekšējās un ārējās drošības ir ļoti ievērojami. Protams, ka ir nepieciešams vairāk akcentēt šos aspektus, par to runāja arī iepriekšēji runātāji, bet jānodrošina arī tas, lai lielākais vairums um, Eiropas Savienības pilsoņu atbalstītu mūsu nostāju, jo aptaujas liecina par to, ka arī pilsoņi vēlas, lai mēs apkopotu savu spēku šajā jomā. Mūsu stratēģijā mums būtu jāņem vērā izaicinājumi, jāizvērtī. Um, galvenās prioritātes un jāparedz nepieciešamie uh, līdzekļi. Un šajā darbā es jums novēlu daudz veiksmes, uh, Magrīnī kundze. Paldies. Uh, tagad brīvā mikrofona procedūra ir pieteikušies vairāk deputātu. Vispirms Virkunens kundzei vārds uz vienu minūti. Yeah. Prieksēdētājs kundze. Eiropas uh, ārlietu drošība šobrīd ir daudz izaicinājumu priekšā, un iekšējā un ārējā drošība ir kļuvusi tā kā viens. Hibrīda uzbrukumi, radikalizācija, terorisms, migrācijas krīze. Visa šīs krīzes nozīmē to, ka Eiropas Savienībai ir jādarbojas daudz, daudz ciešāk, ja mēs vēlamies nodrošināt drošību. Vienlaicīgi es vēlētos uzsvērt, ka uh, arī tieši kara draudi nav izzuduši. Un vēlētos uzsvērt tieši Krievijas agresīvo darbību Ukrainā. Joprojām Eiropas dalību valstīm NATO ir drošības garants. Uh, Un es domāju, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu izveidot NATO paralēlas organizācijas, kas ar NATO sacenstos. Un tomēr NATO un Eiropas Savienībai ir līdzīgi drošības un vērtību pilāri, un es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāizveido militārie spēki. Nākamais Marijas kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, Mogherīnī kundze. Pamata princips kopīgai aizsardzības drošības politikai ir drošība, kas nodrošināta pret eh, dalību valstīm un solidaritāte, bet es neesmu saskatījis kādu solidaritātes pazīmi pret Grieķiju, tad, kad bija nelegāls darbības kopija. Es jau jums 19. Eh, martā nosūtīju mm, prioritāru vēstuli, lūdzot eh, rīkoties, jo marta vidū iestādes. Ja Mm, vērsās pret bēgļiem ar asaru gāzi, bet nekas netika darīts un šie uzbrukumi turpinājās, cilvēki tika iev ievainoti, tika raidītas gumijas lodes. Un kāpēc tas tā notiek? Jo, ja jūs būtu laicīgi atbildējusi uz jautājumu, mm, tad varbūt 8. aprīlī būtu iespējams jau citāda situācija, un tagad gaidu jūsu atbildi. Imkoviča kungs. Podpredsednice, poštovana visoka predstavnice. Paldies, vicepriekšstādātājs kundze, augstā pārstāvis kundze, Mogherini kundze, esmu gandarīts par to, ka vēlties e, intensificēt dialogu ar parlamentu, jūsu darba ietvaros varat būt droša, ka visi Eh, parlamenta locekļi jums par to ir pateicīgi. Ieņemot mūsu pozīciju starptautiskā arēnā, es vēlētos izvirzīt trīs galvenos aktuālos jautājumus. Viens attiecas uz arvien ciešāku sasaisti starp iekšējo un ārējo drošību un nepieciešamību kontrolēt migrācijas plūsmas. Otrs jautājums - mūsu specifiskās attiecības ar Turciju, kur tiek jaukts reģionālās stabilitātes jautājums, paplašināšanas jautājums, mūsu ārējo robežu aizsardzības jautājums un trešais jautājums - Ukrainu. Mēs redzējām, ka eh, notika referendums Nīderlandē par Eiropas lietām, un tam bija starptautiskas sekas, un mums ir jāpaskaidro, kādas ir sekas starptautiskajā politikā mūsu pilsoņiem. Un tagad jūs varat atbildēt uz jautājumiem pēc brīvā mikrofona. All, uh... Liels paldies! Vispirms es vēlos teikt, ka es nu pat pārbaudīju. Es esmu atbildējis uz jūsu vēstuli šodien, tātad jūs to iespējams saņemsiet jau šogad vai rīt no rīta. Tad vēlos uzsvērt to, ko vairāk pieminēju šajās debatēs par saikni starp iekšējiem un ārējiem drošības aspektiem. Jā, tik tiešām šodien šeit Eiropas parlamentā mēs runājam par diviem aspektiem, kas saistīti ar iekšējiem aspektiem, bet tam būs ārēja pieeja atbildes reakcija uz imigrantu pieplūdumu un uh, drošību pēc uh, teroristu uzbrukumiem Briselē. Tie ir abi aspekti mūsu politikā, kuriem gan iekšēji, gan ārēji dimensija. Gan no komisijas, gan no padomas puses mēs domājam par to, kā mēs varētu integrēt vairāk gan iekšējo, gan ārējo atbildes reakciju. Es domāju, par to visu mēs diskutēsim pavisam drīz Tad runājot par uh, globālo stratēģiju. Tieši eh, par to ir runa globālās stratēģijas ietvaros, proti apkopot uh, dažādās politikas, kādas ir Eiropas Savienībā, lai novērstu trūkums, par kuriem mēs zinām, ka tāda ir šobrīd Eiropas Savienībā. Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka debats šeit parāda, ka jā, mums ir jātīsta jauni veidi, kā tikt galā ar iekšējiem un ārējiem aspektiem. Tas tā ir, piemēram, imigrācijas jautājumā. Bieži vien mēs to risinam divās atšķirīgās sanāksmēs, divās atšķirīgās debatēs. Tā tad ir jādomā par inovatīviem veidiem, kā mēs varētu um, par to runāt, jo tur jau slēpjas Eiropas Savienības uh, pievienotā vērtība. Tā tad gan Viņi tā var gan arī striktāk var. Tātad mums ir jādomā par vienu risinājumu. Tātad vairāki aspekti, par kuriem tika runāts šovakar, um, par tiem tiek runāts vēl arī citās debatēs šovakar. Es esmu pārliecināta, ka mūsu lomas um, definēšana, kas Elmāram Brokam varbūt šķiet multipolāra, es tam īsti nepiekrīstu. Uh, mums varbūt pat pietrūkst. Po, mēs dzīvojam tādā kā pārmaiņu pasaulē. Lai nu kā. Tāpat kā tas, ko pieminēja arī Danžāna kungs par to, kā mēs īstenojam stratēģijas. Un te jau atkal es vēlētos atgriezties eh, pie šī jautājuma globālas stratēģijas ietvaros. Tas ir izšķirīgs elements, tās nav eh, beigas, tā ir pilntiesīgi mūsu stratēģija daļa. Vēl viens jautājums. Ir ļoti daudz politikas jomu un prioritāro jomu, par kurām es nerunāju šovakar, bet tas nenozīmē, ka tās nav prioritātes. Mūsuprāt, es pieminēšu trīs no tām enerģētikas drošību, kas nu pat tika pieminēta. Tāpat mūsu attiecības ar ASEAN. To pieminēja kāds no iepriekšējiem runātājiem. Es, eh, pirms viesošanās Japānā bija Džakartā, kur notika lieliski sanāksme ar ASEAN pārstāvjiem. Un mēs tieši par to runājam, ka mums ir jāatjaunina mūsu attie attiecības. Tas ir izšķirīgi mūsu drošībai, arī tam, lai mēs spētu pārvaldīt imigrantu un bēgļu plūsmu un tas kopumā ir ļoti svarīgi globāliem mērogu jautājumiem. Bet, kā jau es teicu, mēs cenšam pievērst, cenšamies pievērst uzmanību tiem jautājumiem, kas jārisina nekavējoties, tieši tāpat, kā tas ir šo debašu gadījumā. Noslēgumā vēlētos teikt dažus vārdus par jautājumu, par kuru daudz no jums izteica komentārus. Eiropas Savienības pievienotā vērtība vai tās trūkums ārpolitikā. Teikšu pavisam skaidri. Es redzu, ka Eiropas pilsoņi arvien vairāk apzinās, un arī dalībvalsts pārstāvi arvien vairāk apzinās, ka pat lielākās dalībvalsts vairs nav pasaules mēroga lielvars. Tā tad mums ir mazas valsts un tādas valsts, kas nav sapratušas, ka viņas ir mazas. Tāda ir reālā politika. Un nav nekā tāda, ko viena dalībās varētu paveikt. Viena pat labāk nekā visas dalībās kopā. Tāpēc es domāju, mēs ejam pareizajā virzienā. Es arī ļoti daudz dzirdēju par apvienotās karalistas lomu Eiropas Savienībā un ārpolitikas un drošības jomā. Pieminēšu to, ko minēja arī Ričards Hovits. Pirms eh, diviem mēnešiem mēs eh, tikāmies Londonā uz Londonas konferences Sīrijai, kurā Eiropas Savienība kā tāda kopā ar dalībvalstīm nodrošināja divas eh, trešdaļas līdzekļu, un konference bija veiksmīga. Bet vēlos teikt ko vairāk apvienotā karalista nāca klajā ar ideju par ekonomisku atbalstu Lībijai um, Jordānijai. Tas, ka šīs valstis uzņem tik daudz bēgļu vai uh, bēgļu nometnēs uh, vai uh, citās kopienās, nu, tā ir ideja, pie kuras mēs strādājam, tā tiek attīstīta tālāk. Tāpēc, ka Eiropas Savienība šīs idejas īstenošanai paredz instruments, tā skaitā eh, tirzniecības eh, politiku, kas ļauj rast risinājums, kurus eh, var piedāvāt Eiropas Savienību kopumā, nevis viena dalībvalsts. Tas nozīmē, ka viens um, dalībvalsts ideju ir iespējams īstenot, uh, pateicoties eh, visā Eiropas Savienībai. Tātad tas ir risinājums, no kur iegūs gan apvienotā karalists, gan Eiropa, gan uh, kaimiņu reģioni. Tāpēc īsumā, protams, grūtības saglabājas, mums ir arī zinām ierobežojumi un metodas, kuras nedarbojās. Un tomēr uzskat, ka mums nevajadzētu teikt nedarbojās, nu žēl. Uzskat, ka politikas veidotājiem ir jādara viss, lai politika darbotos, un ar to arī beigšu paldies. Paldies, ar to arī noslēdzam.